Noslēgumā var informēt, ka sešu rezolūcijas priekšlikumu tika iesniegt, ar to arī debats mēs noslēdzam. Balsošana notiks tūlīt pat. Vispirms balsošana būs par situāciju Kambodžā un Laosā. Vispirms kopējais eh, rezolūcijas priekšlikums no septiņām grupām, tad sestais personālā balsojumā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums personāla balsojumā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Angenomen. Pieņemts. Astotais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret? Noraidīts. Otrais. Kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. Trešais grozījums. Kurš par? Pret? Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pārējās eh, rezol... rezolūcija priekšlikuma atkrīt. Tālāk rezolūcija par eh, nesenajām vēlēšanām Bangladešā. Pirmais grozījums, kurš par? pret, atturas, pārbaudām, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Oriģināla teksts atkrīt. Devītais punkts, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret? atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. Rezolūcija kopumā ar grozījumiem, kurš par, pret, atturas pieņemts. Un visbeidzot, rezolūcija par nesen veiktiem pasākumiem, lai pakaut kriminālu sodam LGBTI personas. Pasaut kungs par reglamentu, lūdzu. Priekšsarētāji, šeit ir problēma. Mana politiskā grupa sagatavoja lielisku alternatīvu rezolūcijas priekšlikumu un nepiedalās kopējā rezolūcijas priekšlikumā, bet viņš pat nav pieejams dokumentos, nav arī ticis tulkots tā jau ir sanācis, ka pēdējā laikā, ka ja visi parakstās zem kopīgā rezolūcijas priekšlikuma, tad pārējie teksti nav pieejami. Tikai tad, ja daļa no, no cilvēkiem piedalās pie kopīgā, tad tomēr plenārsēdē ir jāspēj lēmt, vai parakstīties un atbalstīt zem kopīgā teksta vai atsevišķos. Un ja kāda politiskā grupa nepiedalās kopīgajā tekstā, tad pamata teksts pārējām politiskajām grupām, kuras tās uzskata par labāk nekā kopīgo, tas pilnībā tulkotam ir jābūt pieejamam eh, dokumentos. Paldies, pasautkungs. Mēs eh, ņems, ņemsim to vērā. Manuprāt, jums ir taisnība. Mēs pārbaudīsim eh, šo darba praksi un teksti, kas e, nav parakstīti no vispolitisko grupu puses, lai tie būtu kā alternatīvas rezolūcijas pieejamas arī izējot cauri visu e, procedūras. Es vēlētos e, norādīt, ka posot kungs neprasīja pārcelt balsošanu, uz ko viņam bija tiesības. Par to viņam paldies. Tātad balsojums pirms par pirmo punktu oriģinālu tekstu, kurš par? De Kaisers kundze, lūdzu. Es biju izbrīnītā par šo trūkumu, jo, lai gan es nebalsoju par tautīnieku rezolūcijas, tomēr e, biju domājusi, ka šī rezolūcija būs klāta. De Kaisers kundze, Ja jums ir tik liela interese par to, tad EPP grupa darīs visu iespējamo, lai darītu jums pieejamu arī savu rezolūciju. Balsojam. Pirmais punkts, oriģināla teksts, kurš par? Pret? Pieņemts. Otrais punkts, kurš par? Pret? Atturas? grūtāk izlēmt, pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais punkts. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais punkts. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Devīto prasat pārbaudīt. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Es diezgan labi varu konstatēt to. Tas, kurš izvēl kartīti pirms eh, balsošanas noslēgšanas, atsauc savu balsu. Vienkārši, lai jums būtu skaidrs arī, kāpēc ir tāda rezultāta. Desmitais punkts, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Vienpadsmitais, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 12. punkts par pret atturas. Pieņemts. Pārbaudām 12. punktu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 14. punkts, oriģināla teksts, mutisks grozījums. Neesmu pierakstījis, kas izsaka šo mutisko grozījumu. Prēdas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. 14. punktā gribam pievienot Krieviju attiecībā uz saņēmējiem konkrēt šo valstu prezidentus. Mēs bijām piemirsuši Krieviju. Gibt es Einwände? Vai ir kādi iebildumi? Nav iebildumu. Tad balsojam par oriģinālu tekstu 14. punktam. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Septītais apsvērumu punkts. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. B. Apsvērums oriģināla teksts. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā ar grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Dāmas un kungi, ar to arī esam izsmēluši sesijas darbu. Patīkam ceļu mājup visiem. Un tiekamies eh, Briselē un pēc tam Strasbūrā. Ar to arī beidzam darbu.